Good morning, everybody. Labrīt visiem. I am very happy. Esmu ļodīgi, ļoti apmierināts kā pirmais Eiropas parlamenta vicepriekšādātājs par to, ka varu jūs šodien sveikt Eiropas parlamentā. Mums ir eh, paredzēta ceturtā eh, Eiropas parlamenta nedēļa. Labrīt visiem, eh, labrīt. I want to thank Vispirms es vēlētos pateikties Eiropas komisijas priekšādātājam Žanam Klodam Junkeram par to, ka viņš varēja pie mums šodien ierasties. Schulz, par Eiropas parlamenta priekšādātājs Šulcs pašlaik brauc no Londonas. Viņš ieradīsies pēc apmēram pusstundas. Viņš uh, tikko tikās ar uh, Lielbritānijas premjerministru Kameronu kungu. Šodien mēs atklājam pirmo Eiropas parlamentārās nedēļas dienu, un proti tā ir Eiropas pusgada konference. Rīt notiks eh, tā saucamā 13. panta konference, kuru mēs vadīsim kopā ar Nīderlandes parlamentu. Priekšādātājs Tusks arī plāno piedalīties šīs dienas debatēs, bet pašlaik viņš ir ceļojumā pa Eiropu, jo viņam ir jāgatavojas diskusijām, kas notiks šo ceturtdienu Eiropas padomu samiti ietveros. Tāpēc eh, priekšādāsājs Tusks vēlas jums eh, atvainoties. Domāju, ka šī sanāksme ir ārkārtīgi svarīga jums, kā Nacionālā parlamentu deputātiem, un arī mums, Eiropas parlamenta deputātiem. Mēs esam draugi, mums ir jāsadarbojas, un tas ir būtiski, jo uh, gribētu norādīt, ka arī sadarbība ar Eiropas komisiju mums uh, visiem ir ļoti nozīmīga. Vispirms gribētu jūs iepazīstināt ar noteikumiem. Uzsvēršu, ka mēs e, darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai pēc iespējas vairākie klātesošie varētu paust e, savu viedokli, kaut arī mūsu sanāksmes laiks ir ierobežots. Ņemot vērā, ka dalībnieku skaits ir ļoti liels, es gribētu jūs aicināt neizteikties ilgāk par divām minūtēm, tad, kad jūs uzdodat jautājumus dalībniekiem. Atkarībā no eh, tā, kā attīstīsies diskusijas, iespējams, ka šis laika limits mums būs jāierobežo vairāk. Jūsu rīcībā ir eh, uzstāšanās kartes, ar kurām jūs varat eh, norādīt, ka vēlaties izteikties. Ja jūs vēlaties izteikties, tad lūdzu aizpildiet uzstāšanās karti un iedodiet to zālziņiem. To vajadzētu darīt nekavējoties, jo Mums ir jānodrošina tas, lai šīs sesijas 15-20 minūšu garumā uh, varētu noritēt veiksmīgi. Te ir runa par jautājumu un atbilžu sesijām ar komisijas priekšādātāju. Lūdzu tātad aizpildiet uzstāšanas karti, nekavējoties, ja vēlaties uzdot uh, jautājumu Eiropas komisijas priekšādātājam. Kopumā mēs mēģināsim sadalīt uzstāšanās laiku sekojoši. Divi vai trīs eh, nacionālo parlamentu pārstāvji un pēc tam viens deputāts no Eiropas parlamentā un tā uz priekšu. Tāpat norādīšu, ka iespējams mums nāksies eh, pielāgot šo formātu diskusiju laikā atkarībā no tā, kā tās attīstīsies. Mēs dosim vārdu deviņiem līdz desmit parlamentāriešiem, Un tad dosim vārdu priekšādātājiem Junkaram atbildēji. Pēc tam būs paredzēta arī otrā jautājuma un atbilžu sesija, pirms mēs būsim pabeiguši šo sanāksmes daļu. Domāju, ka man tagad vajadzētu dot vārdu priekšādātājiem Junkaram, un tad nekavējoties jūs varēsiet uzdot viņam jautājumus. Pēc tam uzstāsies priekšādātājs Šulcs. Lūdzu, komisijas priekšādātā kungs, dod jums vārdu. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, labrīt! Šī nav veiksmīgākā nedēļa šādu sanāksmu organizēšanai, tāpēc, ka Eiropadome tiekas ceturtdien un piekdien. Tāpēc man ir divpusējas sanāksmes ar 21 premjeru šodien un rītdien. Tas savukārt nozīmē to, ka man nāksies doties prom pēc pusstundas Es patiešām atvainojos, taču es eh, nesasaucu šo sanāksmi šonadēļ. Uzskatu, ka tā bija slikta ideja, un eh, mums vajadzētu nodrošināt, lai nākamo reizi eh, šāda sanāksmes netiek organizētas Eiropadomas nedēļas laikā. Būs jādodas prom, es neuzstāšos ar garām uzrunām, es gribētu uzreiz uzklausīt jūsu jautājumus un mēģināšu uz tiem atbildēt. Eiropas pusgads um, nav tehnisks process, tas ir ārkārtīgi politisks process. Komisija nediktē dalību valstīm to, kas tām būtu darāms. Tieši tāpēc esmu gatavs nekavējoties uzklausīt jūsu jautājumus, tāpēc, ka man ir jādodas prom pēc pusstundas. Tātad. Tātad uzreiz eh, ķersimies klāt pie jautājumiem. Un eh, pārējuši uz franču valodu, tāpēc, ka uh, Eh, Daniela Roā no Nacionālās asamblējas Francijā uzdos pirmo jautājumu. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšādātāja kungs. Paldies, ka man uzreiz devāt vārdu. Nu, komisijas priekšādātāja kungs, godāmie kolēģi, kur jūs atrodaties, kundze, jautā priekšādātājs? Lūk šeit. Esmu ārkārtīgi priecīga, ka varu piedalīties šajā starpparlamentārajā konferencē, kas eh, tagad jau ir kļuvusi regulāra. Mēs eh, esam pieņēmuši visveidzīgos dokumentus Luksemburgā. Man ir ārkārtīgi liels prieks, ka Nacionālajie parlamenti un Eiropas parlaments sadarbojas, un šī sadarbība kļūst ar vien ciešāka, ņemot vērā lēmums, kas tiek pieņemti Eiropas līmenī attiecībā uz ekonomikas pārvaldību un tās uh, efektivizēšanu. Uh, Tagad pirmais jautājums, Junker kungs. Mums ir radies iespējas, ka uh, pašlaik Eiropā valda bailes un ka uh, solidaritātes un nodarbinātības Eiropa vairs nav redzama. Mēs uh, redzam, ka darba veids kļūst tāds, ka arvien vairāk tiek iesaistīti parlamenti, tātad pilsoņu pārstāvji. Kā mēs varētu jums palīdzēt? Un tagad par šo atjaunoto pusgadu. Eh, tiek arvien vairāk pastiprināta parlamentārā kontrole, un šeit parādās arī dažādi sociālie aspekti ekonomiskajos jautājumos. Ļoti daudzi parlamenti ir pauduši savu atbalstu tam. Es gribētu zināt, eh, ko jūs priekšādātāja kungs varētu likt priekšā attiecībā uz sociālajiem indikatoriem. Uh, Uzskatu, ka tas varētu noteikti uzlabot ekonomisko pārvaldību, tāpēc, ka Eiropai vajadzētu iestāties par nodarbinātību, jo īpaši jauniešu nodarbinātību. Paldies, Junker kungs, jums tagad vārds. Um, Gunamā kundze, jums ir patiešām taisnība. Eiropā ir bailes, Eiropā ir izmisums, un šīs bažas kļūst arvien izteiktākas. Daži pat mēģina uzkurināt šādu veidu attieksmi. Tas īsti nav saprotami, un tas arī nav vēlami. Jūs noteikti atcerēsieties, ka komisijas prioritāšu vidū ir izaugsme un nodarbinātība. Sava mandāta sākumā es jau teicu, ka es neiestājos par tādu aklu taupīgumu. Mums vajadzētu nodrošināt, lai mēs neaizmirstu par izaugsmes un nodarbinātības kritērijiem. Tieši tāpēc mēs arī savu mandāta sākumā paziņojām par investīciju plānu, kuram pašlaik tiek piešķirts mans vārds, bet tā nebija mana ideja. Te bija runa par to, ka vajadzētu kā, identificēt to atbildīgo jau pašā sākumā jebkurā gadījumā uzskatu, ka tā nav nekāda izgāšanās, jo mums jau ir izdevies mobilizēt 61 miljārdu eiro investīcijās. Esam uzsākuši apmēram 40 lielus infrastruktūras projektus 22 um, valstīs. Desmitiem um, tūkstošu mazu un vidēju uzņēmumu jau gūst labumu no investīciju plāna, kas tika ieviests, ņemot vērā šīs uh, paustās bāžas arī no parlamenta puses. Tieši šajā kontekstā un arī Eiropas pusgada kontekstā es gribētu, mm, protams, ņemt vērā parlamentu paustās bāžas, tieši tāpēc arī notiek šāda veida sanāksmes. Eiropas pusgads balstās uz uzticēšanos, un es gribētu teikt, ka šeit ir vajadzīga arī sadarbība visu starpā. Šeit ir runā gan par nacionālajiem parlamentiem, gan par Eiropas parlamentu, kam vajadzētu arvien ciešāk sadarboties, ja ir runa par galvenajiem Eiropas politikas virzieniem. Attiecībā uz šo aspektu es vienmēr esmu teicis, ka es iestājos par sociālajiem indikatoriem. Komisija un ekofīna padome ieteica šos sociālos indikatorus. Tātad mēs uh, lūdzām, lai valdības uh, par tiem apspriestos. Valdības gandrīz vienprātīgi, uh, tātad gan liberāļu, gan sociālu, sociāldemokrātu um, ministri noraidīja šo ideju par sociālajiem indikatoriem. Bet es, protams, neesmu izmisumā. Es domāju, ka veselais saprāts atgūs virsroku nu, diemžēl lēmumi dažkārt tiek pieņemti ātrāk, un šeit nav runa tikai par to, ka vajadzētu ieviest eh, kaut kādus mērīšanas eh, instrumentus. Ekonomikas un budžeta, budžeta konverģence ir ļoti būtiskas, bet mums ir jāizskata eh, arī sociālā realitāte. Ļoti bieži tā tiek novērtēta pārāk zemu, veicot dažādas darbības Un tieši šī iemesla dēļ komisija uzsāks plašas konsultācijas. Tās sāksies martā, lai mēs varētu piemērot sociālo tiesību pīlāru. Tātad šeit ir runa jau arī par tuvāku laiku. Vēl paldies, priekšādātā kungs. Tagad no Lietuvas. Birutas Versaitis kundze lūdzu jums vārds. Paldies, priekšādātāji. Komisijas priekšādātā kungs. Paldies, ka iesaistat nacionālos parlamentus Eiropas pusgadu diskusijās. Kā jūs zinat, Eiropā pašlaik notiek vienlaicīgi vairākas krīzes - migrācija, bēgļi, globāla nedrošība un arī ļoti krasas ekonomiskas pārmaiņas Eiropā. Vai jūs nedomājat, ka galvenais iemesls tam, ka Eiropas ekonomikā trūkst investīciju, ir tas, ka ienākumi tiek sadalīti nevienlīdzīgi? Mums vajadzētu koncentrēties ne tikai uz fiskālo disciplīnu, mums vajadzētu arī pacelt iekšējo pieprasījumu. Tam vajadzētu būt Eiropas Savienības mērķim. Tomēr mans jautājums attiecas uz to, kāds ir plāns B, ja Lielbritānijas izstāšanās uh, patiešām notiks. Es nezinu, kad ir referendums paredzēts maijā vai kad vēlāk. Un uh, kādi ir jūsu plāni, kāda izskatīsies Eiropas Savienība, ja tā tiešām būs? Paldies. Uh, madam, uh, your intervention. Cienījamā kundze, jūsu uzstāšanās varētu uh, tikt sadalīta tagadās kā divās daļās. Uh, pirmā daļa attiecās uz investīcijām uh, Eiropas Savienībā, un otrā daļa bija Britu jautājums. Attiecībā uz uh, pirmo tematu es gribētu teikt, ka tās dalībvalstis, karām ir lielāks manevrēšanas iespējas, var izmantot šīs iespējas, lai uh, atkal uzkurbulētu privāto patēriņu. Šis privātais patēriņš, ja tas eh, tiek veikts saskaņā ar mm, fiskālajām pamatprasībām, ļauj eh, šīs eh, darbības aktivizēt. Taču tas, ko mēs darām investīciju plānī, turos ir kaut kas pilnīgi cits. Mēs cenšamies mobilizēt privāto kapitālu, lai uzlabotu publiskās investīcijas. Šis jautājums, ko jūs uzdevāt, ir mazliet atšķirīgs, un tā ir daļa no valstu specifiskajām rekomendācijām, kuras komisija izdos maijā. Sākot no nākamās nedēļas, mēs prezentēsim valstu ziņojumus, un jūsu minētais aspekts noteikti tiks iekļauts dažādajās iniciatīvās. Attiecībā uz Britu jautājumu man uh, ir paredzēta tikšanās ar Britu premjeru pavisam drīz um, pēc šīs sanāksmes. Premjerministrs kopā ar padomus priekšādātāju ir sagatavojis vairākus priekšlikumus. Šos priekšlikumus mēs skatīsim ceturtdien un piekdien. Un tad mēs uh, paskatīsimies, vai uh, priekšādātāja Tuska un manis izteiktie priekšlikumi tiks uzskatīti kā godīgi no Lielbritānijas un no 27 dalībvalstu puses. Ja es tagad teiktu, ka mums ir plāns B, tad tas norādītu, ka e, komisija zināmā mērā pat vēlas, ka Lielbritānija varētu izstāties no Eiropas Savienības. Tieši tāpēc es pat neiedziļinos nekādās detaļās attiecībā uz plānu B. Mums tāda nav, mums ir tikai plāns A, ka Lielbritānija paliks Eiropas Savienībā kā aktīva un pilntiesīga dalībvalsts. Tagad jautājumu uzdos eh, Pedro Sauras kungs. Viņš ir Spānijas parlamenta deputāts. Lūdzu, jums vārds. Paldies, labrīt visiem! Es eh, vēlējos eh, komentēt padomas priekšsādātāju teikto, bet, eh, ja man nav tādas iespējas, tad es gribētu teikt eh, lūko. Ņemot vērā dažādas struktūrāls problēmas pasaules ekonomikā, piemēram, stagnācija, mediokrātija, tas nozīmē, ka mums ir vajadzīga nacionāla koordinācija attiecībā uz dažādiem politikas aspektiem. Ņemot to vērā, es uzskatu, ka koordinācija nodokļu jomā, piemēram, būtu ārkārtīgi svarīga. Pēdējo dažu mēnešu laikā jaunā komisija ir nākusi klajā ar dažādām fiskālas koordinācijas pakotnēm. Es vēlētos uzdot jautājumu, tāpēc padomas pārstāvjiem uzskatu, ka tas ir padomas kompetences jautājums. Gribētu, piemēram, komentēt Moskavīcī pēdējo pakotni ar divām jaunajām direktīvām un starptautisko nodokļu koordinācijas stratēģiju. Tāpat ir jārunā arī par dubultās nodokļu aplikšanas res, respektēšanu. Es gribētu zināt, kādas ir komisijas ambīcijas attiecībā uz šiem starptautiskajiem koordinēšanas pasākumiem. Es gribētu uzsvērt, ka pasaules ekonomikas problēmas un arī Eiropas Savienības uh, problēmas nav tikai konjunktūras problēmas, tās ir arī struktūrāls problēmas. Mēs redzam, kas notiek ar izaugsmi, bet Bez fiskālās politikas mums ir vajadzīga arī uh, koordinācija pasaules līmenī. Gadamais deputāta kungs, tas ir ļoti plašs jēdziens. Tad, kad mēs runājam par ekonomiku un tās aizsardzību, mēs runājam par uh, fiskālo politiku, tā skaitā. Un tas rada problēmas Eiropai, tāpēc, ka fiskālajie jautājumi ir jāpieņem ar vienprātību. Uh, Komisija savās prioritātēs ir iekļāvusi tādu drosmīgāku pieju attiecībā uz koordināciju. Komisija ir nākusi klajā arī ar priekšlikumiem attiecībā uz automatizēto apmaiņas sistēmu nodokļu nolēmumu jomā. Tas, protams, attiecas arī uz fiskālajiem jautājumiem. Jums ir pilnīgi taisnība sakot, ka jums vajadzēja vērsties pie padomas priekšsēdētāja. Ekofin eh, un arī Eirogrupa mm, pašlaik eh, tām vajadzētu izskatīt komisijas izvirzītos priekšlikumus. Pēc pirmās reakcijas es redzu, ka mm, valdību reakcija nav visnotaļ eh, optimistiska. Uh, vienai vai divām valstīm vajadzētu uzņemties atbildību. Es, protams, neesmu izmisumā, ja ir runa par fiskālajiem jautājumiem, uzskatu, ka Eiropa jau ir panākusi ievērojumu progresu, ko vajadzētu novērtēt. Paldies! Uh, vēl ir paredzēti pieci jautājumi. Došu uh, vārdu tagad jautājumu uztevējiem, un pēc tam izteiksies uh, Junkerkungs. Es gribētu jūs aicināt eh, nerunāt ilgāk par vienu minūti, lai Junkera kungam būtu laiks atbildēt. Pirmo jautājumu uzdos Johims Poss no Bundestāga. Godājumais priekšādātāja kungs, pretēji jums uzskatu, ka eh, šīs sanāksmes ieplānošana šonadēļ ir visnotaļ veiksmīga. Eh, mēs Mm, deputāti vēlamies paust savu viedokli Eiropā. Iespējams, ka tas varētu novest pie tā, ka padome līdz ar to vairāk uzklausīs mūsu bažas. Es saprotu, ka jūs esat ļoti aizņemts, bet es neuzskatu, ka šī sanāksme ir norganizēta sliktā laikā. Pašlaik uh, mums ir tāda situācija, kas ir bezprecedenta pēdējo desmitgašu laikā. Gribētu vispirms norādīt, ka pastāv baumas, ka vairāki valsts un valdību vadītāji vēlas palēnināt Eiropas integrācijas padziļināšanu. Šeit es atcaucos, piemēram, uz pēc prezidentu ziņojumu. Mums vajadzētu nodrošināt uh, labāku sadarbību, lai veicinātu stabilizāciju Eiropā. To nevajadzētu atlikt. Gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis par šo procesu. Otrais. SPD priekšādātājs Zikmārs Gabriels vakar ļoti būtiskā laikrakstā Eiropā runāja par Eiropas nākotni un teica, ka daudzām valstīm vajadzētu izmantot uh, savu spēku un, proti, savas priekšrocības. Tā skaitā, piemēram, Vācijai vajadzētu vairāk ieguldīt investīcijās. Citām valstīm savukārt vajadzētu saprast, ka nepietiek ar pašreizējo bēgļu sadalījumu. Tas nenodrošina vajadzīgo līdzsvaru. Trešais par nodokļu dempingu. Nīderlandes eh, prezidentūrai pašlaik ir ļoti laba iespēja panākt progresu nodokļu de dempinga jautājumos, atteikties no sava ekonomiskā medaļa un šādā veidā nodrošināt savu ieguldījumu cīņā pret nodokļu dempingu Eiropā. Tagad jautājumu uzdos Irēna Garido no uh, Spānijas parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji! Pavisam īsi es vēlētos vispirms pateikties eh, jums par to, ka uh, man ir eh, bijusi šī iespēja piedalīties šajā sanāksmē, kur uh, ir runa par Eiropas pusgadu. Bet uh, jāsaka, ka pēdējā laikā faktiski pavisam nesen jūs izdarījāt kopsavilkumu par to, ko strateģisko investīciju fonds ir paveicis miljārdi investīciju eh, dažādās programmās, eh, ļoti daudz MBU iesaistīti. Eh, Spānijā no šiem tiek realizēts seši projekti un es eh, esmu nobažījusies par to, ka izaugsmē eh, palēlinās tātad, kā jūs pasteidzināsiet šī plāna īstenošanu. Un tālāk Balaūras kungs no Grieķijas parlamenta. Lūdzu. Labrīt. priekšsēdētāja kungs, kā citi kolēģi ir teikuši, jūs nevarat uh, panākt virzību uz priekšu tikai ar uh, taupības pasākumiem un finanšu indikatoriem. Nedrīkst aizmirst sociālos indikatorus, bet šobrīd izskatās, ka tas, eh, ko jūs liekat priekšā, ka ārstēšana īstenībā pacientu nogalina. Mums ir pusotra miljona bezdarbnieku, um, Grieķijā ir tūkstošiem bezpajumtnieku, kas guļ uz ielām, bet ir arī kāda cita dimensija. Uh, mūsu valstī mēdz teikt, ka Tad, kad savā starpā cīnās ziloņi, tad vardas ir tās, kuras tiek samītas zem viņu kājām. Un tieši tas pats tagad notiek, ko dara Eiropas Savienība ar starptautisko valūtas fondu pret Grieķiju. Tagad runājot par bēgļiem. Eiropas uh, Savienībai ir jābūt tolerantai, mēs nedrīkstam demonstrēt ksenofobiju. Uh, un eh, tagad ir eh, vēlme aizvērt robežas. Nu, bet kā jūs gatavojaties eh, apturēt tos miljonus, kas vēlas aizbēgt no kara? Tas galu galā ir karš, par ko daļai ir atbildīgs arī dažas Eiropas Savienības dalībvalsts. Un sabiedrībām ir uh, jākļūst atvērtākām, humānākām un solidārākām. Uzklausot kolēģis, es, kolēģis, es gribētu teikt, ka Eiropas parlamentam vajadzētu spēlēt svarīgāku lomu, izšķirīgāku lomu šajos procesos, tai nevajadzētu, Eiropas parlamentam nevajadzētu būt demokrātijai uz papīra. Un dalībvalsts parlamenta deputātiem vajadzētu šeit ierasties biežāk, lai patiešām zinātu, kā jūtas cilvēki dalībvalstīs. Liels paldies! Tagad baronese Faltneru no Lordu palātas apvienotā karaliste. Paldies un paldies, ko klausat mūsu jautājumus. Man ir daži īsi jautājumi. Vai varu jūs apsveikt par to, ka jums nav B plāna uh, Brexitam? Nu, cerams. Jo cerams, ka uh, tas nenotiks. Bet uh, runājot par piecu prezidentu ziņojumu, uh, Vai jūs uzskatāt, ka uh, uzstādītie mērķi ir izpildām, ņemot vērā astoņus gadus ilgo uh, recesiju? Un jūs esat uh, iezīmējuši kā izpildes mm, laiku 25. gadu. Tālāk runājot par uh, makroekonomiskā disbalansa procedūru, gribētu piekrist uh, Vācijas uh, Mm, delegātam, kas sacīja, ka ir valstis, kurās ir eh, tekošā konta pārpalikumi, eh, bet citās valstīs deficīti, un vai ir instrumenti, lai sabalansētu šo situāciju, un vai jūs uzskatāt, ka eh, fiskālās, fiskālai savienībai varētu būt nepieciešama vienota, tā teikt, eirozonas ka, valsts kasa? Un eh, visbeidzot, eh, Rodriges skundze no Eiros parlamenta. Paldies eh, priekšsēdētē par to, ka esat ieradies. Situācija ir ļoti sarežģīta un mēs to visu zinām jūs arī. Es gribētu runāt kā referente no Eiropas parlamenta puses. Es gribēju runāt par izaugsmes ziņojumu Un joprojām notiek diskusijas par šo ziņu, tomēr esmu pārliecināta, ka šīs uh, parlaments varēs pieņemt šo ziņojumu, un šīs ziņojums nodrošinās gan ekonomisko, gan sociālo konverģenci un liks to jautājumu centrā. Uh, tieši tādā pašā veidā, kā to piedāvājusi ir komisija un mm, mēs piekrītam, ka ir jāņem vērā ekonomiskie un sociālie indikātori, abi divi šie jāliek vienā līmenī. Un tiešām mm, mēs to gribētu atbalstīt arī ar investīciju plānu, arī radīt nosacījumu darba vietu radīšanai. Mēs domājam, ka ekonomikas atjaunošana, arī sociālā atjaunošana ir centrālais jautājums, lai stiprinātu sociālo kohēziju Eiropā. Uh, Eh, lai varētu mm, arī Eiropa cīnīties pret dažādām krīzes izpausmēm. Mans jautājums ir ļoti vienkāršs. Es domāju, ka Eiropas parlaments eh, eh, gatavojas vēlēšanām. Es tiešām ticu labai sadarbībai ar nacionālajiem parlamentiem un es gribētu zināt, vai mēs varētu uzsākt šos kopīgos darbus sistemātiskāk, vai mēs varētu to darīt regulārāk, iesaistot uh, arī Eiropas komisiju, lai virzītu mūsu laivu vienā virzienā. Paldies deputāts kundzei un līdz pat došu vārdu Junkera kungam un viņš atbildēs un tad rezultātā mēs arī beigsim šo dialogu apmaiņas ar Eiropas parlamentu un komisiju un deputātiem. Un, dažādiem parlamentiem. Junker kungs, paldies um, par to, ka uzdevāt man šos 14 jautājumus. Ņemot vērā uh, laika situāciju, es centīšos ļoti īsi atbildēt. Es uh, sākšu ar kolēģi Posu, kurš uh, atklāja, ka pastāv tādi svarīgi valstu valdību vadītāji un mazāk svarīgi. Šķiet, ka ir tādi mazākie valstu un valdību vadītāji, kurus neinteresē piecu prezidentu ziņojuma īstenošana. Nu, es īsti tā nezinu, kuras viņš domā, jo man visi valstu un valdību vadītāji ir vienlīdz svarīgi. Es uzskatu, ka piecu prezidentu ziņojums ir ļoti nozīmīgs priekšlikums no institūcijām. Es mazliet šaubījos, ka Eiropas parlaments varbūt piešķir pārāk lielas pilnveras nacionālajiem parlamentiem, un tāpēc es lūdzu, lai šis kopējais ziņojums tiktu sagatavots pietiekami līdzsvaroti. Uzskatu, ka uh, Šeit parādījās vairāki punkti galīgajā ziņojumā, kas noteikti nebūtu tur parādījušies, ja nebūtu ziņojuma sagatavošanā piedalījies Eiropas parlaments. Uzskatu, ka šeit ir jāņem vērā mm, arī valsts un valdību vadītāju teiktais attiecībā uz noguldījumu aizsardzību. Ir daži valdību vadītāji, kas uzreiz nevarēja pievienoties komisijas izvirzītajiem priekšlikumam. Šeit, protams, ir jāņem vērā arī Vācijas teiktais, un šeit parādās, ka nevienmēr tiek izlasīti uh, priekšlikumi. Nav no jau tā, ka mēs uzreiz tā vienas nakts laikā vēlamies ieviest uh, noguldījuma aizsardzību Eiropā. Ir jāveic dažādi uh, sagatavošanās pasākumi, līdz mēs varētu nokļūt līdz šai nogodījuma aizsardzībai. Tas varētu notikt 2024. gadā, bet pirms tam ir jāizpilda dažādi mājas darbi vairākās valstīs, kas saistās uz Eiropas solidaritāti. Es, protams, saprotu, ka ir arī vairākas dalība valstis, kas uh, izmanto šīs budžeta rezerves, lai varētu tās izmantot eh, galvenokārt tādām vietējām investīcijām, un eh, tā īsti nevēlas piedalīties iekšējā tirgū. Šis varbūt nav īsti komisijas uzdevums, taču tuvāko nedēļu laikā komisija nāks klajā ar priekšlikumiem, kas saistīsies ar investīciju iztrūkumu eh, vietējās investīcijās. Tātad šeit, īpaši vietējā līmenī, vēl ar vienu ir daudz trūkumu, kurus vajadzētu aizpildīt. Mēs redzam, ka e, pašlaik investīcija salīdzinājumā ar 2007. E, gadu ir mazāks par 17%. Un, protams, ka šeit vajadzētu nodrošināt uzlabojumus. Es šeit redzu ļoti ciešu saikni starp to, kā uh, nacionālās valstis risina bēgļu krīzi un uh, Eiropas pusgadu. Tātad mums ir jāsaskata šo jautājumu kopsakarības. Ir jāskatās, kā tiek veikta kohēzijas un struktūra politika Eiropā. Tas arī šeit uh, ir jāņem vērā. Nodokļu dempings. Jā, es atceros, ka arī ar manu personu šeit saistījās daudz un dažādu jautājumu. Uh, Komisija ir nākusi klajā ar saviem priekšlikumiem, un es priecājos, ka Nīderlandes eh, valdība ļoti intensīvi strādā pie šo priekšlikumu īstenošanas. Nīderlandes prezidentūra un komisija noteikti strādās pie tādas spēcīgākas harmonizācijas un koordinācijas Eiropā. Vēl viens jautājums, kuru uzdevā šķiet spāņu kolēģis. Um, tas bija jautājums par to, cik ātri mēs varētu realizēt investīciju plānu. Tā ir taisnība, uh, ka mums ir diezgan maz laika, lai mobilizētu šo neiedomājamo privāto un publisko līdzekļu apjomu, lai novirzītu šos līdzekļus um, dalībvalstīm, lai varētu mazie vidēji uzņēmumi gūt labumu. Uh, šeit ir uh, tiešām tieši saikne ar izaugsmes tempiem, un um, tas viss ir jāstimulē gan Eirozonā, gan arī visā Eiropas Savienības teritorijā kopumā. Tāpēc ir jārealizē investīcija plāns, un es pat teiktu, ka visvājākā uh, jo vājāka ir ekonomiskā izaugsme, jo ātrāk mums ir nepieciešams pātrināt investīciju programmu realizēšanu. Un e, katrā ziņā mēs nevaram to ierobežot ar trim gadiem, tikai mums ir nepieciešams šo plānu arī pagarināt. Um, e, e, tā, lai tas sektu arī visu komisijas mandātu periodu grieķis kolēģi teikšu, es neesmu tas tāds partizāns vai atbalstītājs, par, par ko man parasti dēvē. Es domāju, ka atbilde krīzei nevienmēr ir saistīta tikai un vienīgi ar taupības pakal, um, attieksmi. Es drīzāk atbalstu šo te publisko finansu finanšu konsolidēšanas ideju, arī struktūra reformu realizēšanas ideju, un šīs reformas, šīs idejas ir paredzēts realizēt arī Eiropas semestri. Tā, tālāk vēl investīcijas, lūk, šie minētie trīs elementi e, kopumā veido šo šo attieksmi un pret to politiku, kas ir nepieciešama Eiropā šobrīd. Un es uzskatu, ka tāda vienpusīga attieksme, ko jūs teicāt, tā nav pareiza un tā nespēs um, Eiropu izvilkt. Un attiecībā uz ārējām robežām komisija ir arī izteikusi savu priekšlikumu. Mēs um, uzskatām ka mm, vai nu mēs rīkosimies visi kopā, vai arī mēs rīkosimies atsevišķi, sadalot sevi kaut kādos grupējumos, tas ir sliktākais ceļš bet um, komisija ir jau izteikusi savu priekšlikumu. Jau 2014. gadā mēs esam piedāvājuši arī pārvietošanas programmu bēgļiem, kas jau ir mūsu teritorijā. Um, mēs esam piedāvājuši arī kontrolēt ārējo robežu, mēs esam arī piedāvājuši kopīgu rīcību visām dalībvalstīm, eh, strādāt arī pie iz, ar izcelsmes valstīm, pie šīs definīcijas un. Un tas ir daudz labāk, pareizāk, lai apkarotu un cīnītos pret šo narcistiski haotisko situāciju, kas šodien mums ir visapkārt. Um, eh, Rodrīgas kundze, jums atbildēšu tā, ka es Pilnīgi jums piekrītu, bet diemžēl man tagad ir jāiet prom, un tagad es jūs atstāšu ļoti drošajās mūsu priekšsēdētāju rokās. Paldies, eh, priekšsēdētāji! Paldies, prezident kungs, um, par šiem interesantajām atbildēm un sārunu. Um, rezultātā mēs esam runājuši par balansu um, pirmajā pīlārā, tātad problēmas ar publisko finansējumu un kā to saskaņot ar izaugsmes atbalstīšanu. Paldies komisijas priekšstādētāji par šo te lielisko dialogu, jums veiksmi un veiksmi darbā. The President of the European Parliament, Mr. Schulz, is coming. Šulc kungs uh, tuvojas uh, parlamentam. Un noslēdzot uh, pirmo sesiju, pirmo sesijas daļu vēlētos jūs informēt par šodienas programmu kopumā. Un pēc pirmās plenārsēdes sesijas mums ir arī paredzēta otrā plenārsēdes sesija Um, kur mums ir paredzēts runāt eh, par eh, Eiropas semestra prioritātēm. Tas būs šajā zālē un eh, Galtieri kungs Eiropas ekonomisko un monetāro mm, jautājumu komitejas vadītājs būs šīs grupas vadītājs un tālāk arī par sociālajiem jautājumiem mēs runāsim ar Emplu komitejas priekšsēdētā. Un šajā sesijā mums ir paredzēts arī Dombrovska kunga piedalīšanās, kas ir atbildīgs par sociālo dialogu. Un arī attiecīgi ir paredzēts mums runāt par fiskāliem, muitas jautājumiem un tā tālāk. Un mums būs piec Moskavīcī tur. Un tad um, arī pēcpusdienu būs no vieniem līdz trījiem politisko grupu sanāksme, un tad pēc trījiem mums būs komiteju starpparlamentārās sanāksmes. Um, te būs viena komiteja sanāks, ko organizēs ekon komiteja, tur mēs runāsim par um, peļņas dalīšanu, par bāzes eroziju, tas um, notiks zāle PHS 3C05 sanāksim. Tas ir, šī zāle atrodas tieši pretīm šīs plenārsēdes zālei. Tālāk otra sanāksme, ko organizē sociālo un nodarbinātības jautājumu komiteja. Jautājuma tematika, kas tas ir, trīskāršais sociālais A, tātad um, sociālās tiesības, arī um, algu noteikšanas mehānismi, kā arī um, darba vietu radīšanas mehānismi, Eiropas Savienības instrumenti un prasmju politikas Tas notiks zālē Jan 4Q1, kas ir 4. stāvā Žozefa Antāla ēka. Un tad vēl būs arī starpparlamentārās komitejas sanāksme, ko organizēs budžeta komiteja. Šeit ir paredzēts apspriest tēmu Eiropas Savienību nacionālās mm, cerības un plāni, kā palielināt demokrātisko atbildīgumu. Tas notiks Jan 6Q2 zāle Jozefa Antāla ēkā 6. stāvā. Es gribētu jums atgādināt eh, to pašu, ko teicu arī Anvalda no sākuma, eh, kas gribētu uzdot kāds jautājums, eh, ir jums jārīkojas šādi. Jums ir jāiesniedz šī veidlapa, ko priekšsēdētājs rāda. Un, ja jūs esat Nacionālā parlamenta deputāts vai arī Eiropas parlamenta deputāts, jums jānorāda, no kurienes jūs nākat, arī vārds uzvārds, arī funkcija šajā struktūrā, kā arī politiskā pārtie jāpiemina. Jūs to varat adresēt gan Šulci kungam, gan arī pēc tam šo jā, vai citu jautājumu var adresēt Dombrovska kungam, arī Moskavīcī kungam. Un mums ir ļoti svarīgi strādāt visiem kopā. Dažkārt rodas tāds iespējas, ka mums ir tāda tā kā sacensība starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu. Ehm, tāda ir tāda konkrēta tāds iespējas rodas, bet tas nav pareizi. Mēs nevaram tā interpretēt līgumu, ir ļoti svarīgi mums sadarboties, jo likumdošanas aktivitātes, kā arī subsidaritāte ir ir ļoti svarīgi jautājumi, un likumdošana sakarā mums ir jāstrādā kopā, un neviens nav pret šo subsidiaritāti. Un um, līgumā ir arī regulēta šī ļoti svarīgā norma mūsu sadarbībai, jo pretie gadījumā Eiropas Savienības ekonomikai būs ļoti grūti atvesaļoties, ir ļoti daudz izaicinājumi, kas ir bīstami, ir vēl arī terorisms, kā arī mums ir jāatrisina šī ļoti svarīgā migranta problēma. Tāpēc mums ir jāstrādā visiem kopā, lai mēs varētu dot kopīgu atbildi mūsu pilsoņu. Un runājot par subsidiaritāti, mēs mm, noteikti ievērojam šo principu. Mēs no Eiropas parlamenta puses, Nacionāla parlamenta darbu, uh, pilnībā gribam ievērot un ņemt vērā, jo tas ir ļoti svarīgi gan mūsu pilsoņiem, gan arī mums pašiem. Tāpēc mēs plānojam turpināt strādāt kopā, mēs mm, gribam eh, censties dot arī atbildi uz šiem dažādajiem izaicinājumiem. Lūk, tā tas ir viss, tā tas būs. Eiropa mm, krīze ekonomiskā vēl nav beigusies Šeit arī vakar pie mums viesojās centrālās bankas vadītājs Dragī kungs, un viņš teica, ka ir nepieciešams turpināt strādāt, ka situācija uzlabojas, bet ļoti lēnām. Tāpēc ir jāstrādā pie investīcijām un arī pie fiskāliem jautājumiem. Tāpēc mēs centīsimies strādāt arī kopā. Ir ļoti daudz darba nākotnē mums visiem kopā. Tātad mūsu problēmas, izaicinājumi, un es domāju, ka sadarbības starp Eiropas parlamentu uh, ir, ir ļoti svarīgi arī sadarbība ar nacionālajiem parlamentiem. Tas viss ir jāstiprina, jo visi šie dalībnieki ir jāiesaista. Un eh, tad eh, arī šajā sesijā mēs esam paredzējuši atbildēt uz jūsu jautājumiem, un arī parlamenta priekšsēdētājs ir ieradies ļoti svarīgi, eh, un es esmu. Nu, ir šo te domu apmaiņu stiprina. Un tagad es došu eh, vārdu mm, Šockungam. Es jums pastāstīšu, ka mums ir ļoti daudz jautājumi mm, šeit ienākušies. Priekšsēdētāji kungs, došu jums vārdu. Dank, kolēģi Tajānī. Paldies eh, kolēģim Tajānī. Un paldies, dāmas un kungi, par jūsu pacietību. Paldies arī, ka varējāt ierasties. Es atvainojos, ka es nokavēju sanāksmes sākumu. Es vēlētos pateikties savam kolēģim Antonio Tajanī par tādu spontāvu, spontānu gatavību mani aizstāt. Um, ähm, un ich würde Ihnen gerne kurz erklären. Un es eh, drīz jums arī paskaidrošu, kāpēc es nevarēju jūs sveikt šīs sanāksmes sākumā. No pulkstens 9 līdz 10 mums eh, bija tikšanās ar Lielbritānijas premjerministru, gatavojoties eh, Eiropadomī. Diemžēl tehnisku grūtību dēļ, kas radās Parīzes lidostā, Kamerona kungs nevarēja ierasties pie mums e, šeit pulkstens deviņos. Viņš ieradās pie mums tikai 9.30. Sarunas sākām o, e, tikai 9.40 un tās arī ievilkās. Tāpēc es e, gribētu jums atvainoties par to, ka es nevarēju jūs sveikt šeit sanāksmes sākumā. Man vajadzēja apspriesties ar Kameronu kungu, lai viņa pastāstītu par parlamenta pozīciju um, ko tas paudīs Tardens samitā attiecībā uz Lielbritānijas palikšanu Eiropas Savienībā. Nacionālo parlamentu diskusijas ar Eiropas parlamentu gan par Eiropas pusgadu, gan arī diskusijas, kas mums notiek attiecībā uz 13. pāntu, uz fiskālo paktu, manuprāt, ir ārkārtīgi nozīmīgas. Tas ir uh, nozīmīgas, ņemot vērā daudzus un dažādus punktus, uh, kurus mēs apspriedām arī šorīt ar premjerministru Kameronu. Es domāju, ka arī jūsu interesēs būtu uzklausīt to, ko mēs apspriedām šorīt no rīta ar Lielbritānijas pārstāvjiem. Jūs uh, noteikti zināsiet, ka Lielbritānijas valdība attiecībā uz uh, šo vienošanos par to, ka Eiropas Savienībai ir jābūt arvien ciešākai savienībai, ka tai ir jānodrošina arvien ciešākas saiknes ar pilsoņiem un valstīm. Uh, Lielbritānija vēlas, lai šī vienošanās tai nebūtu saistoša un lai tas tiktu skaidri arī paust nākamajā reizē, kad līgumi tiks pārskatīti. Mēs šorīt ar eh, Kamerona kungu par to ļoti plaši apspriedāmies. Kā jau vienmēr um, padomē, eh, notiek ļoti plašas diskusijas, tāpēc, ka dalībvalstu ir daudz, iespējams, ka vairākums parlamentā ir par pilnīgi mm, citiem aspektiem, tātad mēs eh, runājam par to, ka ir vajadzīga arvien ciešāka sadarbība attiecībā uz punktiem, par kuriem arī jūs šodien diskutējat. Tātad te ir runa par finanšu tirgiem, par banku nozari. Ja mēs skatām visus šos tematus, tad ir skaidrs, ka mums ir vajadzīga arvien ciešāka savienība. Mums nevajadzētu arvien vairāk nodalīt dalībvalstis un to iestādes, jo īpaši arī Eiropas Savienības iestādes Nevajadzētu būt tā, ka šie tirgi kļūst nodalīti. Tieši par šiem punktiem ceturtdien mums vajadzēs intensīvi diskutēt. Ir vesela virkne dalību valstu un arī vairākums šeit Eiropas parlamentā, kas iestājas par to, ka nedrīkstētu būt tā, ka turpmākajās līguma pārskatīšanās šis formulējums ar vien ciešāka savienība būtu vienīgais līguma grozījums. Pārskatot līgumus, var iekļaut arī citus elementus, un to vajadzētu jau uh, paredzēt eh, padomes secinājumos. Šodien mēs vēl intensīvi diskutējām arī par eirozonas attiecībām ar tām valstīm, kas neietilpst eirozonā. Mums ir jāņem vērā tas, ka Eiropas Savienībā ir vienotais tirgus, un tas balstās uz līgumiem. Es uzskatu, ka tas ir pilnīgi pamatoti, ka Lielbritānijai nevajadzētu izjust diskrimināciju vienotā tirgus ietvaros tikai tāpēc, ka tā nav eirozonā. Lielbritānija ir ļoti liels ieguldītājs Eiropas Savienības budžetā. Ekonomiski Lielbritānija ir ļoti nozīmīgs tirgus eh, vienotā tir, tirgus ietveros, bet tā nav iestājusies Eirozonā. Un es eh, pilnīgi saprotu Kamerānu teikto, ka viņi nevēlas izjust problēmas vienotajā tirgu tikai tāpēc, ka viņi ir pieņēmuši lēmumu neiestāties Eirozonā. Tāpat ir pilnīgi pamatoti, ka Eirozonas dalībvalstis saka, ka sadarbība Eirozonas ietveros, Eirozonas padziļināšana un lēmumi, kas tiek pieņemti mm, Eirozonas ietveros, mm, nevarētu kaut kādā veidā pasliktināt mm, neirozonas valstis. Tātad no vienas puses mēs sakām, ka mēs um, nedrīkstam tikt diskriminēti, bet no otras puses mēs arī nevaram uzlikt nekādus veto Eirozonas lēmumiem. Es esmu liels optimists un es ceru, ka ceturtdien mums eh, izdosies panākt kompromisu. Viena lieta ir skaidra. Gan Eirozona, gan vienotais tirgus ir Eiropas līgums, un Eiropas līgumā ir diezgan skaidri noteikts, par ko te ir runa. Piemēram, 3. panta 4. punkts nosaka, ka Eiropas Savienība vada valūtas un monetāro savienību, kuras valūta ir eiro. Un šeit Lielbritānijai ir izņēmums un Dānijai ir arī sava veida izņēmums. Zviedrijā situācija ir tāda, ka referendumā tika nobalsots pret iestāšanos Eirozonā. Līgumā ir paredzēts, ka valstis, kas nepiedalās Eirozonā un kurām nav šādu īpašu atrunu kā Dānijai un Lielbritānijai, ir spiestas darīt eh, visu iespējamo, lai kaut kad ieviestu eiro kā vienoto valūtu. Tieši tāpēc arī šīs valstis ir ratificējušas fiskālo paktu un tam pievienojušās. Tātad mums ir 19 septiņas un divas valstis, tagad 19, kas ir pievienošanās Eirozonai, un uh, divas, kurām ir izņēmuma nosacījumi. Es domāju, ka balstoties uz šiem nosacījumiem mēs varēsim ceturtdien vienoties. Tagad par labāku sadarbību starp institūcijām un dalībvalstīm. Es vēlreiz norādīju uz to, ka jau apmēram gadu Eh, komisija, parlaments un padome ved sarunas par vienošanos starp institūcijām par labāku likumdošanu. Tātad eh, labākas likumdošanas eh, nolīgums. Šajā starpiestāžu nolīgumā ir vairākas vēlmes no Lielbritānijas puses attiecībā uz slogu samazināšanu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, uz lieku uh, noteikumu samazināšanu, uz birokrātiskā apjoma samazināšanu. Tātad te ir runa par dažādiem īstenošanas noteikumiem, lēmumiem, kas cilvēkiem pēdējo gadu laikā arvien vairāk krīt uz nerviem. Mēs esam vienojušies par nolīgumu, kas parlamentam vēl ir jāpieņem, bet uh, parlamentā jau ir ļoti liels vairākums, un arī e, padome un komisija tam ir piekritušas. Šeit ir vairāki punkti, kur um, kamerāts jau ir teicis, ka viņi tiem varētu pievienoties jau tagad, pat pirms padomas tikšanās. Tāpat Ir vairāki jautājumi, kas uzstrādes gan Eiropas parlamenta, gan arī nacionālās parlamentas, un te ir runa par sociālajiem pabalstiem dalību valstīs. Šeit ir runa par šādu sociālo pabalstu ļaunprātīgu izmantošanu, kā to varētu novērst, bet vienlaicīgi eh, mums nevajadzētu ierobežot eh, pilsoņu brīvu kustību Eiropas Savienībā. Tāpat arī ir jārespektē diskriminācijas aizliegums. Šis jautājums ir sarežģīts, jo šeit ir runa par diviem pamatprincipiem, par kuriem īsnībā nevar vest nekādas sarunas. Vienotajā tirgū tiek garantēta brīva pārvietošanās, un šī brīvā pārvietošanās ietver sevī to, ka Eiropas Savienības pilsoņi var dzīvot un strādāt jebkurā Eiropas Savienības dalībvalstī. Neviens nedrīkst nacionalitātes, ādas krāsas, eh, reliģijas vai kādu citu iemeslu dēļ šo cilvēkus diskriminēt. Tāpat šī diskriminācija tiek aizliegta balstoties uz izcelsmes valsts nosacījumiem. Šeit mums vajadzētu mm, kaut kādā veidā samierināt šos divus pamatprincipus. Cilvēki, kas dzīvo kādā dalību valstī, eh, bieži vien uzskata, ka viņu eh, sociālā sistēma tiek pastāvīgi ļaunprātīgi izmantota. Un, protams, šo cilvēku vajadzētu aizsargāt, bet vienlaicīgi vajadzētu nodrošināt arī diskriminācijas nepieļaušanu. Par to mēs noteikti runāsim ceturtdien un piekdien. Ir vajadzīgi tiesību akti, kuros parlaments un padome būs likumdevēji. Es um, norādīju, ka mēs strikti pieturēsimies pie līgumā iekļauto pamatprincipu ievērošanas. Nacionālo parlamentu deputāti noteikti šeit varētu tikt iesaistīti, tāpēc, ka eh, sociālās sistēmas eh, dalībvalstīs parādās arī jūsu diskusijās. Dāmas un kungi, tie bija svarīgākie elementi, par eh, kuriem mēs šorīt runājām. Mēs, protams, esam gatavi darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai Eiropas Savienība nesadalītos un lai Lielbritānija tajā paliktu. Es cīnīšos par to, jo es uzskatu, ka kopā ar Lielbritāniju mēs esam spēcīgāki, un arī Lielbritānija ir spēcīgāka kopā ar Eiropas Savienību, nevis viena pati. Kā jūs zinat, pats sarežģītākais ir detaļas. Tātad mums tagad ir paustas konkrētas vēlmes, mums ir arī konkrēti principi jāievēro, un es domāju, ka mūsu visu interesēs ir šonadēļ atrast kopēju risinājumu. Neatkarīgi no tā, vai Lielbritānija vēlēsies izstāties no Eiropas Savienības vai nē, mums ir jāatrisina bēgļu problemātikas jautājumi. Tāpat galdā vēl ar vienu ir neatrisinātais Sīrijas jautājums. Kā jūs zinat, apstākļi Sīrijā ir ārkārtīgi uztraucoši. Konfrontācija pieaug, arī uh, civiliedzīvotāju upuru skaits ir arvien augstāks. Spiediens uz mums uh, kļūst arvien lielāks. Mums ir jānovērš tas, ka militārajā konflikti arvien pieaug. Mums ir jānodrošina visi priekšnosacījumi tam, lai visas iesaistītās puses varētu vest mierīgas sarunas. To panākt ir ārkārtīgi sarežģīti, bet, manuprāt, tas ir vienīgais veids. Ar militāru risinājumu mēs neko nepanāksim. Protams, tas ir sarežģīti, un tieši tāpēc arī ceturtdien, tad, kad būs klāta Turcijas valdība bēgļu problēmu dēļ, kopā ar viņiem mēs mēģināsim spriest par šiem jautājumiem, gan par bēgļu problemātiku, gan arī par militārā konflikta deeskalāciju Sīrijā. Es, protams, saprotu, ka tas eh, varbūt nebija iekļauts šīs dienas darba kārtībā, bet eh, es gribēju jums paskaidrot eh, to, kāpēc es nebiju klāt šīs sanāksmes sākumā. Domāju, ka priekšsēdētāja Junkers jau pateica no komisijas puses, ka mēs šo konferenci uztveram ļoti nopietni. Es vēlētos vēlreiz pateikties te Jānī kungam, viņš pat šorīt nezināja, ka viņam nāksies atklāt šīs dienas sanāksmi. Liels paldies viņam par to, ka viņš to darīja. Paldies jums arī par uzmanību! There are eight speakers. Ir pieteikušies astoņi runātāji, lūdzu, pa vienai minūtei katram. Un tad priekšsēdētājs Šulcs izdarīs kopsavilkumu par debatēm. Pirmais runātājs no Austrijas, Krainer kungs. Jums vārds. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Ja es eh, drīkstu to sasaistīt ar iepriekšējām diskusijām, es piekrītu, ka uh, valsts, kurām ir pārpalikumi budžetos, būtu šie pārpalikumi jāizmanto, lai veicinātu privāto pieprasījumu. Taču es nedomāju, ka Eiropai ir uh, problēma tajā, ka uh, patēriņš ir samazinājies bet eh, problēmas ir ar investīcijām eh, gan privātu biznesā, gan publiskajā biznesā. Un jautājums par to, cik lielai ir jābūt programmai, eh, lai varētu paļauties uz pārpalikumiem nacionālajā budžetā. Nocīm redzot, būtu jābūt Eiropas Savienības programmai un tam būtu jābūt vienam procentam no IKP, un tāpēc mēs te runājam par attiecīgi uh, pietiekoši lielām summām. Un es e, ne, nerunāju par Junker plānu, neesmu pret to, bet e, nu, vienkārši varbūt e, tas ir par sīku, par mazu. Ņemot tālāk vērā bēgļu krīzi, šobrīd nevar būt tāda situācija, ka tikai trīs valstis ir atbildīgas par uh, Eh, cilvēkiem, kas bēg no kara, no Sīrijas, no Irākas. Es domāju, tas ir viss Eiropas jautājums. Un eh, visām dalībvalstīm, ka tās pievienojās Eiropas Savienībai, tās ir parakstījušas Eiropas cilvēktiesību deklarāciju un apliecināja, ka a, mēs atbalstīsim cilvēkus, kas bēg no kara, un tad tas arī būtu jādara. Paldies! Gramatika Akskungs no Grieķijas. Cienējamie kolēģi, priekšsēdētāji, parlamenta prezidenta kungs, es zinu, ka jūs esat izrādījis lielu interesi par Grieķiju, neskatoties pat uz to, ka dažs labs kādreiz uzskatīja, ka jūs iejaucaties Grieķijas iekšējās lietās. Bet runājot par šīs dienas situāciju, Grieķija cīnās Un es domāju, ka tā cenšas eh, tiešām izdarīt visu, lai izpildītu savas saistības, un plus vēl problēma ar bēgļiem. Bet eh, citas valstis uh, būvē uh, sienas, mūrus starp valstīm. Grieķija izjūt ārkārtīgi lielu spiedienu arī tīri ekonomiskajā jomā. Uh, un Grieķijas eh, cilvēki sastopas ar ārkārtīgi sarežģītu situāciju no visām pusēm. Jautājums, ko jūs gatavojaties darīt, lai atrisinātu šo situāciju? Nākošais runātājs no Kipras. Kutras Kukumas kundze priekšsēdētāji, mans jautājums ir sekojošs. Tas ir saistīts ar tām diskusijām, kādas mums eh, bija iepriekš. Eh, tas attiecas uz eh, dalību valstu budžetiem Eirozonā. Un mēs pārveidojam šos buzējus, budžetus jo teorētiski tie e, atbalsta brīvo tirgu un kas tad īsti notiek, sabiedrības e, kļūst arvien nevienlīdzīgāks. Savā ziņojumā jūs sakāt, ka bezdarba līmenis krītas Eirozonā, bet e, nav pieminēts fakts, ka šīs jaunās darba vietas galvenokārt ir uh, nepilna darba laika darba vietas un daļai šie cilvēki tāpat pārtiek no sociāliem pabalstiem. Eh, dalī, tātad eh, mobilitāte eh, Grieķijas izpratnē nozīmē emigrāciju. Es domāju, ka dalību valstīm ir pašām jāļauj realizēt savu sociālā politiku. Jā, es saprotu, ka Šulc kungs runā gan par ko citu. Portugāl, no Portugāles uh, Rodrigo Pereira. Labrīt, eh, labrīt, uh, eh, priekšsēdētājs Šulc kungs, labrīt, kolēģi. Man ir divi jautājumi par dažām svarīgām lietām, kas būtu jāņem vērā Banku Savienības sakarā un Monetārās Savienības sakarā. Depozīta garantijas mehānisms ir ļoti svarīgs eiro nākotnē, bet eh, tā veidošana pārāk ātri nevirzās uz priekšu. Un nāk, ko parlaments gatavojas šajā sakarā darīt? Tālāk par uh, fiskālo savienību un eh, bezdarbu, bezdarbu samazināšanu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai sagatavotos nākamajā krīzē. Nākamā krīze mums būs. Nu, mēs nezinām, kad tas būs. Tā varbūt pēc gadu, diviem, trim vai pieciem. Uh, bet jautājums, vai Eiropa būs gatava nākamajai krīzē, vai tā atkal izvērtīsies par katastrofu dažā, dažām valstīm. No Kosovas PKE kungs. Labrīt visiem! Es zinu, ka visi Eiropā cīnās ar ekonomisko situāciju un ar krīzi, bet tā kā es esmu no Kosovas, tad daļa no ekonomiskajām problēmām un ekonomiskā perspektīva attiecībā uz iestāšanos Eiropas Savienībā un tās problēmas, kādas mums ir ar mūsu jauno augošo demokrātiju, mums ir vairāk jākoncentrējas uz reformām mūsu valstī. Taču mēs uzskatām, ka eh, brīvība Eh, Kosovas pilsoņiem eh, ir, manuprāt, Eiropas sistēmas pamatā. Un mēs tā kā esam izpildījuši uh, savu uh, mājas darba daļu un gaidām tagad uh, soļus no Eiropas iestāžu puses. Uh, komisijas priekšstādātājs diemžēl ir uh, devies prom, bet uzdošu jautājumu uh, Šulca kungam, jo Šulca kungs ir diezgan uh, atbalstošs Kosovai bijis. Papadimuls kungs no Eiropas parlamenta. Paldies! Es piekrītu, ka šis nav īstais uh, brīdis, uh, lai izstātos, uh, kā jūs sacījāt Kamerona kungām, tiešām ir jāpaplašina Eiropas sadarbība, bet lai tā būtu darboties spējīgi, mums ir jāizpild tie lēmumi, kurus mēs paši esam pieņēmuši. Tad kopš septembra padomē, parlaments un komisija pieņēma lēmumu 160 tūkstošus bēgļu pārvietos citām Eiropas valstīm. Un uz šo brīdi pārvietoto personu skaits ir apmēram tikai 400. Nu, kā tad mēs eh, vēlamies tādu ala kartu Eiropas Savienību, tā kā poļu un ungāri, piemēram, kas ņem naudu visam kam, lauksaimniecībā un sazin kam vēl, bet nevēlas parakstīt kopējus uh, lēmumus. Ko jums par to gribētos teikt? No Polijas Klokas kundze. Eh, pani Przewodniczący. Priekšsēdētāj kungs, es gribēju vērst uzmanību uz valdības politikas jautājumu. Šai politikai ir jābūt virzītai uz ekonomiskās uh, izaugsmes stimulēšanu. Arī Eiropas investīciju fondam ir jābūt saistītam ar citiem Eiropas fondiem, un tāpēc mums ir jācenšas veidojot šo politiku pārskatu, jācenšas vienkāršot šo regulējumu un arī jācenšas veicināt šo sinerģetisko efektu, šo kopējo efektu no dažādiem fondiem, publiskiem, privātiem ieskaitot. Un e, polijas e, vārdā es gribētu teikt, ka mēs esam izsmēluši jau visus izaugsmes faktors, un Eiropai un arī Polijai ir nepieciešams jauns ekonomiskās izaugsmes modulis. Tā ir atbildīga izaugsme, uz pieciem pilāriem balstīta reindustrializācija, inovācija, kapitāls attīstība, tātad arī izplešanās uz āru un ilgspējīga attīstība. Lūk, šie pieci pīlāri. Un arī, protams, jautājums par lauku zonu, lauku teritoriju attīstību. Un tagad mans jautājums, kāda ir perspektīva um, no parlamenta un no komisijas puses sakarā ar um, rūpniecības atjaunošanu, reindustrializāciju? Pagaidām Eiropas Savienībā, eh, cik es redzu, tiek pakalpojumu sektors stiprināts, un tagad eh, man interesē jautājums, vai ir iespējams kaut ko radīt arī ražošanas jomā, kā mēs varam stiprināt ražošanas nozari, tas ir nepieciešams Eiropā. Un visbeidzot, eh, gribu adresēt mūsu priekšsēdēm jautājumu, ko domā Eiropas parlaments un arī mm, ko domā mm, komisija par Nord Stream 2 gāzes caurvadu. Mēs zinām, ka šis projekts ir krasā pretrunā ar brīvas konkurences normām un arī pārkāp solidaritātes principu. Un visbeidzot, tā kā nāk no Silēzijas, es gribētu par ogliem pavaicāt, vai ir iespējams ogļu rūpniecībai piešķirt īpašu statusu. Uh, un tādā veidā mēs varētu to tūkstošiem darbvietu Silēzijas reģionā saglabāt. Paldies! Yes, thank you, Mr. President. Uh, paldies, uh, priekšsēdētāji, paldies par ļoti skaidro runu, kurā jūs ļoti mm, precīzi arī pateicāt, ka problēma jārisina Sīrijā, un faktiski šī situācija Sīrijā ir cēlonis lielajām bēgļu plūsmām, par ko mēs maksājam tagad augstu cenu. Tādā ziņā Eiropas parlaments pagājušā nedēļā pieņēmis rezolūciju, kur ir rakstīts, ka, ka visi šie daži veiktie noziegumi ir genocīda noziegumi. Un ir arī genocīda konvencija 68. pants mūsu valstīs sanāk ir tūkstošiem cilvēku, kas piedalās genocīdu noziegumos, un mums ir noteikti jāaptur šī tendence. Kā, kāda ir jūsu plāna šai ziņā, ko mēs varam tur darīt? Un otrkārt, kā iet uz priekšu mūsu sadarbības plāni ar Turciju. Turciju šobrīd bombardē Sīrijas noteiktas teritorijas, un tāpat laikā mēs maksājam Turcijai miljardiem eiro eh, valstī, kas faktiski kurina šo karu Sīrijā un arī iznīcina pats savu iedzīvotājus Turcijas dienvidaustrumos. Eh, Eh, kā mēs varētu nodrošināt lielāku mieru minētajās teritorijās un eh, kā mēs varētu neatbalstīt arī cilvēktiesību eh, pārkāpums mm, šajā reģionā. Tālāk Kariello kungs no Itālijas parlamenta. Honorevole Kariela, la parola. Kariela kungs, jums ir vārds. Paldies. Es atvainojos, nedzirdēju. Es domāju, ka mums ir jāpievērš uzmanība tam, ko teica priekšsēdētājs Šulcis šorīt no rīta. Proti, es gribu vērst uzmanību uz prioritāro jautājumu, un tas ir, manuprāt, tikšanās ar apvienotās karalists valdības vadītāju Kameronu kungu. Kameronu kungs eh, grib ierasties nākamajā sanāksmē un grib vienpusēji runāt par. Um, Lielbritānijas izēju no Eiropas Savienības. Viņš grib mm, rīkot referendumu. Tas ir diezgan tipiski no Eiropas Savienības puses. Mm, valstīs ieklausās, un kāds ieklausās valsts ieklausās tikai tad, kad tiek izvirzīti kādi ļoti stingri nosacījumi, jo īpaši valsts atrodas ārpus eirozonas mēs tomēr gribam runāt vienā balsī Eiropā, un ir valsts, kas mūs atbalsta vienmēr. Mēs gribētu, lai šīs sarunas tiktu vēstas atpakaļ un fokusētos uz eiro. Attiecības starp dažādām valstīm un parlamentiem parādās šajā debatē. Un tā vien liekas, ka tas ietekmē, šīs sarunas ietekmē tikai mm, sarunu taktika, tad, kad kāda valsts ir nonākusi līdz draudiem atstāt Eiropas Savienību. Es domāju, ka parlamentam jau jāfokusējas uz šiem jautājumiem saulēcīgāk, jāsaprot, ka daudz valsts nav apmierināts ar esošo situāciju. Varbūt Eiropas parlamenta vadība varētu mums paskaidrot, kādas procedūras ir paredzētas Eiropas parlamentā, vai ir plānots precīzāk, skaidrāks diskusijas par to mm, faktu, ka vairākas valsts apšauda mūsu projektu. Tālāk vēlreiz no apvienotās karalīs Barnes Falkner runās. Paldies priekšsēdētāji. Liels eh, paldies, ka jūs eh, pastāstījāt arī par to, ka ritē jūs sarunas ar premjeru Kameronu kungu. Es tikai gribēju paturpināt eh, vienu domu, ko izteica Kamerons. Tās ir bāžas um, par Eirozonu, kas ir iekšā un kas ir ārā. Eh, apvienotā karaliste ir viena no valstīm, kas nav iekšā Eirozonā. Apvienotā karaliste eh, saka, domā, ka mēs gribam, lai Eirozona būtu veiksmīga. Mēs tiešām gribam, lai Eirozona iznāk ārā no recesijas, lai būtu labi augoša ekonomika lai būtu darīts viss, eh, kas ir nepieciešams integrācija. Es esmu Lorda palātā ekonomiskā un finanšu um, lietu komitejā, un nekad mūsu darbā neviens nav izteicies, ka mēs negribētu visu to labāko Eirozonai. Eirozonas um, uzplaukums ir Afrikas karalīs interesēs, jūs esat mūsu partneri. Un es gribēju caur jums pateikt visiem parlamentāriešiem, ka mēs tiešām vēlam visu to labāko Eirozonas valsti. Uh, Mēs arī uzraugam progresu Eirozonā, tas mūs interesē. Diemžēl Junker kungs neatbildēja uz mani jautājumu par šo tēmu. Es tikai gribēju precizēt šo Eiropas šo apvienot kalisti viedokli. Un visbeidzot, pirms atbildes sniegšanas no parlamenta priekšsēdētāja Jākapsona kungs no Zviedrijas. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es gribēju pārsvītrot uh, un pievienoties Austrijas teiktajam. Situācija Zviedrijā ir līdzīga. Zviedrijas iedzīvotāji, Zviedrijas parlaments uzdod jautājumu par Eiropas padomes darbu, vai tiešām tā ir padomes funkcija dalīt šos bēgļus pa Eiropas Savienības valstīm, vai tas ir solidāri uh, Nekas eh, nav noticis pēc šī lēmuma par bēgļu sadalu pieņemšanas brīža padomē. Un eh, ir ļoti labi. Šeit grib atsaukties uz prezidentu teikto, ka ir, kad ir kāda problēma, arī ekonomiskā krīze, tad mums jārīkojas visiem kopā saskaņoti. Un es gribēju pateikt visiem, ka Zviedrijas iedzīvotāji ir jau iemaksājuši milzīgi gatavu Eiropas budžetā. Un tagad varētu gadīties tā, ka Zviedrijai ir nepieciešama Eiropas Savienības palīdzība, un tā nefunkcionē. Ir ļoti viegli runāt par sadarbību un par dažādu atbalstu Eiropas Savienībā, bet tagad Zviedrijai ir nepieciešama šāda palīdzība. Mums ir pagaidu bēgļu likums, pieņems eh, tas eh, visai minimāli saskana Eiropas Savienības likumdošanu, Dublins regula nedarbojas, eh, valstis neuzņēmas atbildību. Un es gribēju uzdot jautājumu jums, Mārtiņš Šulckungs, kā jūs redzat šo situāciju? Šī pārvietošana, it kā lēmums ir pieņemts, kāpēc tas nedarbojas? Paldies, un tagad došu vārdu Šulcekungam. Paldies. Domāju, ka jūsu jautājumi attiecas uz uh, ļoti atšķirīgiem politiskiem aspektiem. À. Šeit bija ļoti daudz jautājumu, kas daļēji ir saistīti. Un, ja mēs domājam detalizēti eh, par eh, dažādām problēmām, kas nav atrisinātas, tad eh, mēs Eh, sākam apliekt šo dramatisko situāciju, kas īpaši ir aktualizējusies šonedēļ. Es gribu skaidri un gaiši pateikt, Eiropas Savienība būtu varējusi arī sabrukt. Un šeit, šajā parlamentā, ir ļoti daudz cilvēki, kas būtu sajūsmā par šādu risinājumu vai šādu iznākumu. Vairākie šajā parlamentā jau izteic, ir izteikušies, ka Eiropas Savienība nav vajadzīga, ka tā nav efektīva, ka tā darbojas pret cilvēku gribu. Šeit ir labējais spārns un arī citi e, spārni, kas vienmēr entuziastiski aplaudē, kad šādas idejas izskan parlamentā. Un ir tādas partijas Eiropā, kas apgalvo, ka valsts valsts vai nācijas interese ir augstāka par kopienas interesēm. Ka mana valsts lūk ir svarīgāka par citām valstīm, tiek apgalvots, ka Eiropa nav vajadzīga, tā traucē, to ir pa jaunu jātīsta. Un šādi cilvēki tādiem apgalvojumiem arī uzvar vēlēšanās. Viņām, šādām partijām ir liels atbalsts. Un tā kā jūs man vaicājāt paust arī personisko viedokli. Eh, protams, lielākais vairums parlamentā atbalsta Eiropas Savienības mm, sadarbības eh, padziļināšanu, paplašināšanu, bet šeit parlamentā ir ļoti daudz opozīcijas viedokļi pavisam nesen bija arī kāda intervija, arī kāds kungs, kas nāk zālē, kas arī sniedz ar interviju, un šie cilvēki vienmēr apgalvo, ka Eiropas Savienība ir pilnībā izgāzusies. Tomēr lielam lielais vairums Eiropas parlamenta deputātu ir eh, atbalstoši. Es runāju par Farāžu kungu, viņš ieskatījās šeit šajā zālē, lai sniegtu interviju, un uzreiz izsteidzās ārā no parlamenta zāles. bet lielākā daļa, un arī es uh, atbalstu ideju, ka mums jāturas kopā, Eiropas Savienībai ir jābūt vienotai, jo jebkāda vēsturiskā pieredze, īpaši pieredze, kas ir bijusi Eiropā, tā māca mums mācību. Uh, tad, kad uh, valstis vai atsevišķas nācijas mūsu kontinentā nav sadarbojušās pārobežu sadarbības formā, tad um, Eiropa ir cietusi neveiksmi un rezultātā ir bijis ka katastrofāls situācijas. Um, tāpēc arī, manuprāt, 20. gadsimta otrā puse bija labākais periods Eiropas vēsturē. Um, tas pamatojās šis periods uz solidaritātes principu, solidaritātes starp valstīm nācijām. Kopā mēs esam stiprāki nekā atsevišķi. Um, arī tāds princips un arī savstarpējā heterogēno interešu atzīšana, gatavība eh, arī rast korektus risinājumus. Um, visi šie principi ir, ir svarīgi, lai uzturētu mieru un cienīgu izturēšanos vienam pret otru. Šie principi netiek apžā, apšaubīti. Un arī runājot par bēgļiem. Solidaritāte ir princips Tas ir pamatprincips. Un tas, kurš atsakās no šīs solidaritātes un saka, ka es varu būt solidārs tikai tad, eh, kad man tas eh, noder, manai solidaritātei ir priekšnosacījumi, proti manis paša intereses, tad tas nesaprot solidaritāti kā savstarpēju procesu, proti, ka Dažreiz cilvēks paņem, bet citreiz viņam ir jādod. Līdz ar to tiek sagrauta Eiropas Savienības pamāti. Pašlaik bēgļu politikā tieši tas arī notiek. Um, Zviedrija, Vācija, Itālija nevar vienas tikt galā ar bēgļu problēmu. Jā, šie 160 ehm, tūkstoši, kas ir jāsadala, kā pabadīja Muliskungs norādīja, šodien ir tikai 400 sadalīti. Un mēs redzam, ka ehm, Vācijai un Zviedrijai jau ir ārkārtīgi daudz tūkstošu, kamēr pārējām visām valstīm paliek tikai 19 tūkstoši. Tas nozīmē, ka vienai valstī tie būtu tikai 3-4 tūkstoši. Tas ir izdarāms, tas nav nekāds pārliecīgs sloks Mūsu noteikumi bija iedzīvotāju skaits kopsakarībā ar IKP, un eh, te būtu jāņem vērā arī, cik tad eh, bēgļus varētu uzņemt. Uzskatu, ka tas ir pietiekami taisnīgs pamats bēgļu sadalīšanai. Šeit nav runa par problēmu, te ir runa par ideoloģiskām nesaskaņām. Šīs nesaskaņas ir jāsamierina, ja mēs nevēlamies, lai Eiropas Savienība sabruktu. Nīderlandes kolēģis tikko uzdeva jautājumu, un, protams, ka mums būs arī citas migrantu plūsmas. Es saprotu, ka ir ārkārtīgi sarežģīti vest sarunas ar Turciju. Eh, kurdu politika, jo īpaši šeit Eiropas parlamentā, tiek ļoti kaismīgi diskutēta. Man ir jāsaka, kā cilvēkam, kurš ļoti bieži tur ir viesojies, ka e, sīriešu bēgļi e, Turcijas nometnēs jūtas daudz labāk nekā e, dažās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Bēgļu aprūpa šajā, šajā valstī ir priekšzīmīga. Es gribu arī norādīt, ka Turcija nekad nav noslēgusi savu robežu Sīriju, un tā brīvi ļauj bēgļiem pārvietoties. Pašlaik šis šī, šī robeža starp uh, Kīlī un Alepo varbūt arī vajadzētu uh, to uzlabot, lai bēgļi varētu brīvāk pārvietoties. Jebkurā gadījumā mums ir vajadzīgi priekšnosacījumi, lai mēs varētu atrisināt šo bēgļu problēmu. Bez Turcijas, bez sadarbības ar Turciju mēs nevarēsim šo jautājumu atrisināt, taču tas nenozīmē, ka mums vajadzētu tagad klusēt par tiem jautājumiem, kas mums Turcijā nepatīk. Mums ir jādara abas lietas, mums ar viņiem ir jāsadarbojas, bet viņi ir arī jākritizē. Gribētu tagad pateikt arī pāris vārdu par Grieķiju. Grieķijai ir vajadzīga palīdzība un pavisam ātri. Es ceru, ka Grieķija šo palīdzību akceptēs Vissmagākajā ekonomiskajā un finanšu krīzē Grieķija vienlaicīgi saskārās ar dramatisku bēgļu problēmu. Viena valsts nespēja neko tam līdzīgu uh, paveikt. Tieši tāpēc mums vajadzētu Grieķijai palīdzēt gan uz uh, gan attiecībā uz šiem krīzes punktiem, hotspots, gan arī uz bēgļu pārvietošanu. Ja mēs to nedarīsim, tad Grieķija pavisam drīz pār, pārvērtīsies par vienu milzīgu bēgļu nometnī. Francijas premjeras sestdien teica, ka viņa valsts neatkarīgi no citiem jautājumiem ir gatava uzņemt 30 tūkstošus bēgļu. Un ja mēs tagad pacenstos un šos pirmos 160 tūkstošus sadalītu, tad mēs varētu šo problēmu atrisināt. Eiropas Savienības ticamība katru dienu sarūk, kamēr netiek izpildīti šie solījumi. Attiecībā uz Banku Savienību un noguldījumu aizsardzību es saprotu, ka šeit no, Eiro, no Eiropas dalībvalstu parlamentiem šeit ir sabraukuši speciālisti. Un es vienīgais, ko varu viņiem pateikt, ir tas, ka uh, Šie jautājumi ir ārkārtīgi pretrunīgi attiecībā uz noguldījumu aizsardzību. Es esmu cieši saistīts ar Vācijas krājkasi un ar tautas banku sistēmu, tā man vienmēr ir bijis tuvu sirdī. Bet mums vajadzēs atrast jaunas noteikumus šīm Vācijas krājkasēm un tautas bankām. Mums ir jāatrod uh, kaut kādi noteikumi, kas mums palīdzētu. Portugāles kolēģis skaidri norādīja, ka tad, kad sāksies jaunā krīze, un jaunā krīze atkal novedīs pie tā, ka mūsu bankas nebūs tik drošas, un ka atkal uh, mm, noguldītājiem vajadzēs palīdzēt, tad mēs noteikti nespēsim atrisināt šo krīzi bez politiskas iejaukšanās. Man pavisam drīz ir eh, jāvada politisko grupu konference. Jums ir pilnīgi taisnība, ir pieņemti lēmumi, kas, protams, ļaus nodrošināt paplašināšanos, bet tie būs suverēnu valstu lēmumi. Galu galā mēs nevaram izdarīt secinājumus tikai pēc Eiropas parlamenta rezolūcijas. Jautājums par reindustrializāciju Eiropā. Kolēģis no eh, Šlēzijas uzdeva šo jautājumu. Jā, piekrītu, mums ir jānodrošina tas, lai Eiropā būtu rūpniecība. Ražojošās industrijas nākotne un ar to saistītie pakalpojumi ir atkarīgi no mūsu digitālās efektivitātes. Tieši tāpēc Mums ir jāinvestē šajos jautājumos. Te ir runa par vienas medaļas divām pusēm. Attiecībā uz oglēm es 11 gadus biju mērs pilsētā, kur tiek iegūtas ogles. Un uzskatu, ka ogļu raktuvēm uh, spožākais jau varbūt ir pagātnē, un es atceros, ka šīs pārmaiņas vilkās 30-40 gadus. Neapšaubāmi no oglēm brīvā Eiropā būs reģioni, kas eh, no tā cietīs. Un tieši tāpēc mums vajadzētu veikt visas vajadzīgās pārmaiņas, lai visi rūpniecības virzieni šajās valstīs nesabruktu. Šādi pārstruktūrizācijas procesi vairākās ogļu ieguves vietās ir ļoti veiksmīgi paveikti, un varbūt šī pieredze mums varētu palīdzēt. Es eh, gribētu teikt, ka Tie, kas pazīst ogļu reģionus, noteikti zinās, ka pāreja no oglēm uz no oglēm brīvu nākotni nenotiek vienas dienas laikā. Jā, protams, neesmu atbildējis uz visiem jautājumiem, es eh, par to atvainojos, man tūlīt ir jādodas prom. Ir daudz jautājumi, kas eh, te izteicās par Kosovu, par Banku Savienību, par Nord Stream vadu, par Eirozonas veiksmēm un neveiksmēm. Uh, Un es domāju, ka jūs noteikti atradīsiet kādu, kas varēs uz šiem jautājumiem atbildēt tikpat labi. Paldies! Thank you very much! Lielas paldies, Mārtiņ! Un tagad mēs sāksim otro plenāru sesijas daļu. Es gribētu uzreiz sveikt Maskavīcī kungu, kas arī piedalīsies šajā otrajā plenārsēdes daļā. Eh, viņš ir atbildīgs par ekonomiskām un finansiālām lietām, arī nodokļu jautājumiem un muitas jautājumiem. Eh, šajā daļā priekšsēdētājs būs Hendelkungs, viņš ir eh, Ampel komitejas priekšsēdētājs Bet Galtierī kungu tomēr aizstās Markus Weberkungs, pirmais eh, priekšstādātāja vietnieks šajā komitejā, sakarā ar to, ka ir arī kāda ārkārtas sanāksme, priekšstādātāja konferences ārkārtas sanāksme, par to jau runāja Šulca kungs. Un eh, tur ir paredzēts tikties Latvijā grupām sakarā ar Lielbritānijas jautājumu. Un eh, tāpēc tas ir nepieciešams, lai Galtierī kungs būtu tur pārstāvēt arī Eiropas parlamentu. Visiem veiksmi, paldies!